E, proszę Państwa, rozpoczynamy głosowanie. Godātās dāmas un kungi, tagad pārējām pie balsošanas. Pirmais e, balsojums ir par budžeta grozījumu numur 4 šķērsvītra 2011 pašu resursi un migrantu un bēgļu plūsmas. Balsosim par šo budžeta grozījumu, un tas ir nominālais balsojums. Lūdzu. Ā, nē, referenti vēlas ko pateikt. Lūdzu. Ježevskas kundze. Jā, mums nebija debatas par šo budžeta grozījumu numur 4 2011, un patiesībā tajā iet runa par ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem. Runa iet par Eiropas Savienības finansējumu migrantiem un bēgļiem. Līdz ar to es vēlētos visus kolēģus pamudināt atbalstīt šo budžeta grozījumu, jo tā ir ļoti būtiska budžeta daļa. Priekšsēdētājs, paldies! Jerževskas kundzei. Paldies, un līdz ar to tātad mēs pārējām pie balsošanas. Tas ir nominālais balsojums, personālais balsojums atvainojos. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Paldies Ierģevskas kundzei par eh, ziņojumu. Un tagad pārējām pie nākamā Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Tas ir. Eh, tas arī ir nominālais eh, balsojums, personālais balsojums, atvainojas Portugāles pieteikums. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot! Arī pieņemts. Nākamais ir Materskundas ziņojums arī par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu izmantošanu, un tas ir Ansberg un Diseldorf automobiļu rūpniecība. Tas arī ir personālais balsojums. Sākam balsot, lūdzu. Vai visi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. arī pieņem. Trešais Materas kundzes eh, ziņojums, un tas ir Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Tas arī ir personālais balsojums, arī no Portugāles, Rode Portugāla. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šis ziņojums ir pieņemts. Līdz ar to pasakosim Materas kundzei par šiem trim ziņojumiem, kur ir apstiprināti, un tagad izskatīsim Reiras kunga ziņojumu par eh, koncesiju grozīšanu ES un Argentīnas nolīgums, un tagad eh, balsojam, kurš par pret atturas pieņemts. Nākamais arī ir Moreira kunga ziņojums, un tas ir Konstitūcija grozēšana Bulgārijas un Rumānijas saistībai tas ir ar Austrāliju. Par, pret, atturs, pieņemts. Trešais ir ES un Jaunzēlands attiecībā ar Bulgāriju un Rumāniju. Par, pret, atturas, pieņemts. Paldies Moreiras kungam par trīs ziņojumiem. Līdz ar to mēs pārējām pie Vortmanas skolas ziņojumu par budžeta stāvokļa uzraudzību un ekonomikas politikas uzraudzību un koordināciju. Mēs eh, izskatīsim Vortmanas kūlas eh, kundzes ziņojumu un tā tad par 13. grozījumu ir personālais balsojums sākam balsot.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 projektu. Tas arī ir personālais balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Nākamais. Balsojam par visu ziņojumu kopumā. Tas arī ir personālais balsojums. Beidzam balsot. un pieņemts. Paldies! No sirds pasakos Vartmanas Kūlas kundzei. Gratuluje, paņī spravozdapči! Paldies! Es apsveicu referenti. Un nākamais ir Gulārdas kundzes ziņojums budžeta uzraudzība Eirozonā. Kolejne sprawozdanie. Tātad nākamais ir Gulārdas kundzes ziņojums budžeta uzraudzība Eirozonā. Komisija vēlētos prezentēt savu skatījumu uz šo ziņojumu, jo tas attiecās uz eiro budžetu. Komisija lūdzu. Oli Rēna kungam vārds. Paldies, godātie parlamenta deputāti, paldies, godātais priekšsēdētāja kungs. Es tikai jums vēlējos pateikt, ka komisijas viedoklis skaidri parādās 11. grozījumā, bet tā kā komisijas eh, viedoklis ir svarīgs, vēlētos to vēlreiz šeit atkārtot. Līdz 11. gada beigām komisija gatavojas sagatavot ziņojumu, kas tālāk tikt izskatīts parlamentā un padomē. Tātad komisija vēlas izveidot kopīgu eiro obligāciju un citu vērtspapīru skatījumu, un tas ir saskaņā ar ar 88. 88 līgumu par Eiropas Savienības darbību pantu. Šīs eiro obligācijas tiks izveidotas, lai stiprinātu fiskālo disciplīnu un lai saskaņot tirgus un lai kaut kādā veidā rīkotos ar pieaugušajām likviditātēm un lai visas dalību valstis, arī tās, kurām ir augsti parādu līmeņi, neciestu no milzīgiem likmes procentiem. Tas tā tad būs likumdošanas priekšlikums. Un eh, šajā pirmajā ziņojumā par šīs regulas īstenošanu komisija ir vēlējusies pārskatīt jebkuru turpmāku mehānismu pāraudzīšanu stabilitātei un arī par Eiropas finansiālās stabilitātes stiprināšanu šajā periodā, kas būs līdz ziņojumu sagatavošanai. Līdz ar to mēs vēlētos runāt par Eirozonas finanšu stabilitāti un eh, stiprināt arī budžeta disciplīnu dalību valstīs, kā arī uzlabot ekonomiskās pārvaldības un saskaņošanas prasības Eiropas Savienības līmenī. Vēl bez tam mēs vēlamies runāt par institucionālo prasību izveidi, par to, kāda mehānismi tiks piemērot, un arī to, kā vajadzētu izvērtēt iespējamos labumus dažādu institucionālo nosacījumu efektivitātei. Priekšsēdētājs paldies Olirēna kungam. Un tagad pāriem pie balsojuma. Tātad tas ir desmitais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. Tātad tas ir komisijas, komisijas grozījums, arī personālais balsojums. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Un tagad pārējām pie rezolūcijas priekšlikuma, balsojumu par rezolūcijas priekšlikumu. Tas ir 11. grozījums, kurš par pret, atturas, pieņemts. Un tagad uh, balsojam par nākamajām izmaiņām. Tas arī ir personālais, brug, personālais balsojums, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies, un es apsveicu Gulārs kundzi ar pieņemto ziņojumu. Un tagad pārējām pie Balsošanas par nākamo ziņojumu izpildes pasākumu pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzvarotības koreģēšanai Eirozonā. Tas ir Kārla Hēglunda ziņojums. Ceturtais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsojam par Eiropas komisijas mainīto grozījumu. Tas arī ir personālais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad uh, regulas priekšlikums balsojam. Tas ir personālais balsojums, lūdzu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies Hegunda kungam, apsveicam ar pieņemto ziņojumu. Sprawozdanie pani Ferreira w sprawie Nākamais - makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršana un koriģēšana Elises Ferēras ziņojums komisijai lūgus vārdu. Vārds komisāram Oliem Rēnam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījumie parlamenta deputāti. Vēlos paskaidrot komisijas viedokli komisija ir izstrādājusi regulu par ekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanu un koriģēšanu. Šajā regulā tiek atzīts, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un steidzami risināms. Um, katrā dalībvalstī šīs problēmas ir atšķirīgas. Katrai dalībvalstī ir nepieciešams eh, dažāda apmēra koriģēšanas novēršanas mehānismi. Tad ir dalībvalstis, kurās eh, tekošā konta deficīts ir augstāks un zaudējumi ir lielāki. Dalībvalstis, kas eh, dalībvalstīs, kur ir eh, lielāks tekošā konta pārpalikums, ir jānostiprina vietējais pieprasījums un izaugsmas potenciāls. Iztenojot šo regulu, komisija ir apņēmusies pieturēties pie šīs pieejas un nodrošināt, lai makroekonomiskā uzraudzība attiektos gan, gan, uz valst, gan uz valstīm ar tekošā konta deficītu, gan ar pārpalikumu kas attiecas uz deficītu, tad eh, ir jāizteno steidzamas eh, korģējošas darbības. Paldies! Paldies komisāram! Mm, tagad mēs balsosim par trešo grozījumu, personālais balsījum, balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim pār komisijas um, grozīto priekšlikumu. Sākam personālo balsojumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par visu likumdošanas priekšlikumu. Ceturtais grozījums, tie, kas pār, lūdzu, celiet rokas, kurš pret, kurš atturas, pieņemts. Un tagad balsosim pār komisijas mainīto priekšlikumu, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu Elisa Ferreiru. Tagad balsosim par Fejo kunga ziņojumu pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošana. Septītais grozījums, sākam balsot, personālais balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Balsosim par Eiropas komisijas grozīto priekšlikumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par rezolūciju, sākam balsot, beidzam balsot. Paldies, pieņemts. Apsveicu Fejo kungu. Vikijas Fordas ziņojums prasības dalību valstu budžeta struktūrām. Komisija vēlas izteikties. Lūdzu, vārds komisāram. Es nolasīšu komisijas paziņojumu. Komisija apzinās, ka jānodrošina, lai dalībvalsts izveidot korelācijas tabulas, kas sasaista eh, transponēšanas pasākums eh, attiecībā uz ES direktīvām. un ir jā, tā jākomun, mm. tām ir jākomunicē ar komisiju par reiz likumdošanas transponēšanu, tā, kas uzlabos e, jo, tiesisko caurskatāmību. Tāpat arī ir jā, e, jāizpēta, kāda ir valstu likumdošanas atbilstība ES e, noteikumiem. Ir ieteikts izstrādāt padomas direktīvu dalībvalstu budžeta struktūrām. Uh, Tās mērķis ir nodrošināt korelācijas tabulu, izveidot korelācijas tabulas. Komisija kompromisa garā un lai nodrošinātu šī priekšlikuma tūlītēju e, darbību, ir izstrādājusi obligātas prasības par korelācijas tabulām, un tā aicina dalību valstis īstenot šo praksi. Taču šajā dokumentā komisijas ieņemtā nostāja e, nav galīga. Komisija turpinās sadarboties ar padomi un Eiropas parlamentu, lai atrastu e, vislabāko risinājumu šai horizontālajai institucionālajai e, problēmai. Paldies komisāram, saka priekšsēdētājs. Sāksim balsot. Trešais līdz piektais grozījumi, kurš pār lūdzu paceliet rokas, kurš pret, kurš atturas pieņemts. Un tagad balsosim pār kopējo grozīto likumdošanas priekšlikumu, kurš pār, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies! Apsveicu referenti Vikiju Fortu. Dāmas un kungi, mēs uh, esam pabeiguši balsot par uh, seštiesības aktu paketi un apsveicu ekonomikas komiteju un arī tās komitejas, kuras uh, iesniedz savus atzinumus un savus ziņojumus. Es domāju, ka mēs esam lieliski pastrādājuši. Rezultāts ir lielisks. Tādēļ vēlos apsveikt visus eh, parlamenta deputātus. Turpinām izskatīt mūsu darbu kārtību. Dzimuma orientācija un dzimuma identitāte ANO cilvēktiesību padomes darbu kārtībā. Tas ir nākamais ziņojums, par kuru mēs balsosim. Pirmais punkts, kurš pār? kurš pret, kurš atturs pieņemts. 12. grozījums, kurš par, kurš pret, Manuprāt, mums ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 18. grozījums, kurš par, pret pret, atturas, noraidīts. 19. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 8. punkts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 9. punkts. Balsosim divās. Uh, daļās, kurš pār pret atturas pieņemts. Balsojam par otro daļu, kurš pār pret atturas pieņemts. 20. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Balsosim elektroniski. Balsosim par 20. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Noraidīts. Trīs identiski grozījumi. Div, otrais, septītais un četrpadsmitais grozījums. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim vēlreiz elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Aicinu jūs pacelt rokas, jo es neredzu, kā tad jūs esat nobalsojuši. 22. grozījums, kurš par? Pret? atturas noraidīts. Tres, trešais, devītais un sešpadsmitais grozījums, identiski grozījumi, kurš par, pret. Pārbaudīsim vēlreiz elektroniski. Trešais, devītais un sešpadsmitais grozījums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. 4., 8. un 15. identiski grozījumi, kurš pārlūdzu paceliet rokas. Pret. Pārbaudīsim vēlreiz elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. 21. grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim vēlreiz elektroniski. Sākam balsot. 21. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 12. punkts. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums. Kurš par, pret, atturas atturas pieņemts. Trīs identiski grozījumi - sestais, desmitais un septiņpadsmitais. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Treš, 13. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. B. Punkts B. Punkts B par preambulu. Tātad pārbaudīsim vēlreiz elektroniski 13. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts punkts B, kurš par pret atturas pieņemts. 13. grozījums, kurš par pret Pārbaudīsim vēlreiz elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Nepārprotami noraidīts. Tagad balsosim pār vispārējo likumdošanas priekšlikumu. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot.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 Pasamos a las explicaciones de voto sobre. Labi, pārējām tad pie balsojuma skaidrojuma. Sākam ar Vortmans Kols ziņojumu. Budžeta stāvokļu uzraudzība. Manesko kundze, vienu minūtu lūdzu. Priekšsarētāja kungs, es balsoju pār šo